Colleagues, may I have your attention, please? Kolēģi, lūdzu uzmanību. Kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Kolēģi, ekon komitejas deputāti tiem stādos priekšā. Mani sauc Klos Morājas, esmu Libe komitejas priekšsēdētājs un Ekon komitejas priekšsēdētājs mani lūdza vadīt šo sēdi, uh, balsošanas seansu. Lūdzu, kolēģi, pārbaudiet, vai jums ir līdzi balsošanas kartītes vai kādam nav balsošanas kartītes, tad lūdzu piesakieties, ja visiem ir balsošanas kartītes, tad Pirms pārējām pie balsošanas veiksim izmēģinājuma balsojumu. Lūdzu, ievietojiet uh, balsošanas kartītes balsošanas iekārtās un lūdzu balsojiet, kā vēlaties, par pret vai atturaties. Tas ir izmēģinājuma balsojums. Lūdzu, varat balsot, kā vēlaties. Sākam balsot. Beidzam balsot. 59 pār 16 atturējās un 3 pret. Līdz ar to pieņemts, ja kārtas darbojās, kolēģi. 73. Uh, reglamentu pāns 5. apakšpunkts, es to citēšu, tātad saskaņā ar šo pantu. Uh, ja sarunu ceļā ir panākts kompromiss, tad ir jāinformē nekavējoties atbildīgās komitejas, un tad šis teksts ir jāiesniedz atbildīgai komitejai, ja teksts ir atbalstīts uh, atbildīgajā komitejā, tad tas ir tālāk jāiesniedz izskatīšanai parlamentam. Šodien mēs balsosim par šiem uh, diviem dokumentiem. Vispirms par Kariņa un Sargentīnī dokumentu. Es aicinu uh, referentus uzstāties, ja viņi nevēlas uzstāties, tad varam pāriet uzreiz pie balsošanas. Vai Sargentīnī kundze vēlas kaut ko īsumā teikt? Jā, paldies, Klod. Pavisam īsti šorīt Lībe komitejā aizmirst pateikt viss svarīgāko, proti es vēlējos pateikt paldies visiem ēnu referentiem un līdzreferentam Kariņu kungam un abu sekretariātu darbiniekiem, kas mums palīdzēja šai procesā. Mums ir bijis nepieciešams pavadīt divus gadus, lai mēs uh, pabeigtu darbu pie šā priekšlikuma un parlaments, eh, ieviešot eh, publisku reģistru, ir tiešām izveidojis efektīvu sistēmu, lai cīnītos pret naudas atmazgāšanu un terorismu, un lai arī novērstu izvairīšanos no nodokļu nomaksas un nodokļu nemaksāšanu. Paldies! Kariņkungs, vai jūs vēlaties kaut ko teikt? Nav obligāti jāsaka. Liels paldies! Es zinu, ka mēs visi ar prieku klausāmies viens otra runās Gribu teikt, ka tiešām šis uh, darbs nebija viegls, un sadarbība sākumā starp abām komitejām bija ļoti grūta, pēc tam uh, tā kļuva mazāk grūta, un ja būtu vēl seši mēneši mūsu rīcībā, tad nu, mēs pilnīgi, uh, pilnīgā harmonijā būtu strādājuši. Un, trialogos problēmas neradās pad, parlamenta dēļ, bet gan padomes dēļ, un es vēlētos pateikties pa, Itālijas prezidentūrai par to, ka tā pielika lielas pūles, lai uh, panāktu kompromisu ar parlamentu un lai uh, panāktu tādu līdzsvarotu rezultātu visu interesēs. Paldies. Paldies, Kariņa kungs abu komiteju vārdā es arī pateicos jums par jūsu veikumu un par uh, panākto trialogu sarunās. Par reglamentu. Paldies priekšsēdētāji. Vai jūs varētu paskaidrot, kā notiks balsošana? Vai nepieciešams vairākums katrā no komitejām vai kopumā vairākums? Tātad uh, priekšsēdētājs ir nepieciešams kopīgs vairākums jo šis, šī ir kopīga abu komiteju sanāksme. Pāriesim pie balsošanas. Personāls balsojums lūdzu. Five. Vairākums ir 45 balsis. Tātad. Tā personāls balstojums, balsto, eh, balsu vairākums ir 45 balsis. Es ceru, es ceru, ka viss būs kārtībā, ka mums izdosies. Nu, sāksim balsot. Tātad balso, sākam balsot. Par Kāriņa un Sargentīnī ziņojumu par naudas atmaskāšanu, apkarošanu. 87 pār 2 pret 1 atturas apstiprināts. Kolēģi, tagad pāriesim pie otrā balsojuma. Pēters Saimons un Timotīs Kerkops. Vai referenti vēlas kaut ko teikt? Saimon kungs. Uh, naudas līdzekļu pārskaitījumu regulu. Jāsaka, šīs jautājums bija mazāk strīdīgs nekā direktīva par naudas atmazgāšanas apkarošanu. Un jāsaka, ka mm, uh, diskusijas par detaļām tika pārceltas uz tehniskiem trialogiem, tādēļ, ka nebija nekādu lielu domstarpību, un mēs uh, uzskatām, ka šis jautājums ļoti svarīgs datu aizsardzībai. Kirkop kungs no Libe komitejas, es tikai gribēju piekrist uh, mana kolēģa teiktajam un pateikties visiem, kuri piedalījās šajā procesā. Paldies, saka priekšstādātais, paldies abiem referentiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. 83, 4 pret 3 atturas. Pieņemts. Apsveicam abus referentus. Tagad šie dokumenti tiks nodoti plenārsēdei izskatīšanai. Liels paldies, kolēģi! Līdz ar to sēde beigusies.